Die Sitzung wieder, ist wieder eröffnet. Es folgt nun. Atsāksim darbu. Tagad uzstāsies komisijas priekšsēdētāja vietniece, ārlietu augstā pārstāve, un viņa stāstīs par Ukrainā notiekošo. Lūdzu, jums vārds.